legge. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la dichiarazione. Pirmais punkts darba kārtībā ir komisijas priekšsēdētājas vietnieces Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Lībijā. Un uzreiz došu vārdu Opšelēviča kungam ministram. Lūdzu. Šanovna pani Przewodnicząca, Vilc. E, e, Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, man ir liels gods šodien pārstāvēt e, augsto pārstāvi vicepriekšsēdētāju Katrīnu Aštonu, kas nav varējis ierasties Strasbūrā šo pēcpusdienu, Viņa ir devusies vizītē uz tojiem austrumiem, kā jūs iespējams jau zināt, lai sagatavotās ANO eh, ģenerālās asamblējas sanāksmē nākamajā nedēļā. Tātad viņa aicināja man uzstāties viņas vārdā un ziņot attiecīgi viņai par šīm debatēm. Eh, Tas ir ļoti uh, spēcīgs signāls uh, piedalīties šajās debatēs uh, augstās pārstāvis vārdā. Polija ir uh, cieši iesaistījusies starptautiskās kopienas centienos palīdzēt Lībijai, un vispirms tas bija um, pirmais ārlietu ministrs, kas devās uz Bengāzī, bija Polijas ārlietu ministrs maijā šogad. Pagājušie septiņi gadi kopš uh, uzsākās šī revolūcija Lībijā un um, pēdējo mēnešu uh, notikumi norāda uz milzīgu drosmi no Lībijas tautas puses. Mums e, ir jānovērtē šie centieni. Šo pēdējo mēnešu laikā Eiropas Savienība ir atbalstījusi e, lībiešus un viņu e, tie, centienus panākt demokrātiju un panākt tādu dzīvi, kurā ir iespējams uh, dzīvot bez bailēm. Mums ir vairākas jomas. Pirmā - politiskā un diplomātiskā. Otrakārt uh, - nekavējoša palīdzība tiem, kurus skārus krīze. Un treškārt uh, - atbalsts Lībijai pēc konflikta periodā. Tātad tās ir galvenās prioritātes no Eiropas Savienības puses. 11. maijā tiks sasaukt ārkārtas eh, padomas sanāksme, un Eiropas Savienība varēja eh, dot skaidru signālu eh, režīmam. Vardarbība mm, bija jāpārtrauc, un Kadafī bija jāatstāja amats bija jāievēro lībiešu tautas centieni. Kopš tā laika Eiropas Savienība ir ieviesus plašus restriktīvos pasākums, lai Eh, attiecīgie līdzekļi nonāktu, eh, nenonāktu Kadafī rokās. Šobrīd Kadafī un eh, viņu piekritēji ir pametuši valsti, un mums ir jācenšas palīdzēt jauno varas pārstāvjiem rīkoties tālāk. Eiropas Savienībā ir bijusi milzīga loma konflikta atrisināšanā. Uh, augstā pārstāve eh, piedalījās starptautiskajās kontaktgrupas darbā, tāpat arī Kairas grupas un arī reģionālo un nacionālo eh, organizāciju darbā. Eiropas Savienība arī turpmāk piedalīsies kopā ar eh, Lībijas draugiem šajā darbā, un pēdējo mēnešu laikā mēs esam konstatējuši arī to, cik lielā mērā Lībijas tauta ir cietusi no iepriekšējā režīma rīcības. Uh, vārdarbība Tripols ielās, bēgļu uh, plūsma uz uh, kaimiņu valstīm Ēģipti un uh, Tunisija ir bijusi ievērojama. Eiropas Savienības atbildes reakcija ir bijusi efektīva un steidzama tik piešķirti uh, vairāk nekā 152 miljoni eiro kopš krīzes sākuma. Uh, ģen, eko ģenerāla direktorāts ir uh, eh, sniedz savu atbalstu un no kopš 28. augusta šāda palīdzība ir tik sniegta arī um, Tripolē. Vairāk nekā 24 tūkstoši trešo valstu pilsoņi bija jāevakuē no valsts Un mēs pie, palīdzējām arī ārkārtas palīdzības ietvaros, palīdzējām ievainotajiem, aizsargājām uh, civiliedzīvotājus un nodrošinājām nepieciešamo loģistiku, palīdzējām ar koordinācijas mehānismu palīdzību, un tāpat arī uh, piedāvājām uh, gaisa transporta pakāpojumus. Uh, Eiropas Savienības eh, pārstāvniecība ir tikus atvērta valstī, un tas mums ļāvis eh, tieši sazināties ar pārējais padomi un koordinēt Eiropas Savienības rīcību kopā ar tautu dalībvalstu pārstāvjiem, kur ir uz vietas. Mēs kopā ar šo padomi eh, identificējām tās jomas, kurās ir jāstrādā nekavējoties pilsoniskos sabiedrības nostiprināšana un atbalsts drošības jomā. Šie pasākumi tiks uzsākt pavisam drīz. Priekšsētā cienījamie deputāti, pēdējo nedēļu notikumi eh, ir noritējuši ārkārtīgā ātrumā, un Kadafī eh, pārstāvi ir atstājuši valsti. Kadafī ir ticis gāsts, bet viņa ietekme ir joprojām ir spēcīga. Viņš spēja destabilizēt situāciju valstī. Tas apdraud civili iedzīvotājus. Mēs sekojam uh, sarunām starp šo pagaidu padomi un Kadafī piekritējiem. Lībija šobrīd nonāk pārejas periodā, un pārejas padomas izaicinājumi ir milzīgi. Um, administrācijas darba atjaunošana, demokrātiska pārejas procesa uzsākšana, tāpat arī um, tieslietu sistēmas izveidošana, demobilizācija, integrācija un tā tālāk un tā joprojām. Eiropas Savienība plāno sniegt atbalstu uh, Lībijai arī um, pēc konflikta um, posmā. Uh, Mums ir jācenšas nodrošināt ciešu sadarbību ar ANO starpniecību ar visiem partneriem. Tāpat kā pēc jebkura konflikta, arī šī, šī gadījumā Lībijas varas iestādēm ir nepieciešama līdzekļi, lai nodrošinātu pamatu pakalpojums saviem iedzīvotājiem. Jau šobrīd mēs domājam par to, kā mēs varētu atcelt uh, tās sankcijas, kas tikušas ievietas par šo valsti, Eh, kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm un ar ANO eh, pārstāvjiem strādājam šajā jomā. Mums ir pārstāvji Tripolē un kopā ar partneriem mēs esam uzsākuši izvērtēt tās vajadzības, kādas ir kritiskajās jomās, kritiskajos sektoros. Starptautiskās palīdzības koordinācija būs ļoti nozīmīga, lai mēs nedublētu savus centienus un lai mēs palīdzētu Lībijas varas pārstāvjiem pārējais posmā. Es priecājos par to, ka mēs esam um, vienojušies jau par um, pirmās um, palīdzības sniegšanu ar partneriem. Un visbeidzot, cienījamie deputāti, priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par atbalstu pēdējo mēnešu laikā rezolūcijas, kuras pieņem šis parlaments, tāpat kā konkrēti pasākumi, kurus uzsāka Eiropas parlamenta deputāti, ir bijuši ļoti nozīmīgi, lai nodrošināt to, ka mūsu pozīcija tiek uzklausīta. Tas ir bijis ļoti nozīmīgi. Paldies! Grācie, ministrs! Paldies, ministra kungs! Tagad došu vārdu runātājiem, kas izteiksies politisko grupu vārdā. Sāksim ar Tautas partijas grupu. Salafrankas kungs, trīs minūtes, lūdzu. Senor komisārio, Komisāra kungs, ja mēs izskatām sešus mēnešus, eh, laiks, kurā sabruka vairāk nekā 40 gadus ilgusī diktatūra, tas ir īsts laiks, bet ja mēs analizējam jautājumu eh, no cilvēku zaudējumu un ciešanu viedokļa, tad mēs kavējamies eh, analīze, ko mēs varētu izdarīt, tad būtu citādāka. Lai kāds arī būtu, pēc Kadafī režīma sabrukšanas daudz kas ir jādara, jānodrošina uh, drošības garantijas, robežas un tā tālāk, ne tikai ekonomikas pārstruktūrēšanā, bet arī pārējas process ļoti sarežģītā kontekstā, vienlaikus garantējot, ka nebūs nesodāmības par pieļautajiem noziegumiem. Prezidentūras pārstāvis teica, un es piekrītu viņa analīzei, ka NATO un Eiropas Savienības ietvaros un tostarp pateicoties par pateicoties dažu dalību valstu darbībai, te varētu minēt Franciju un apvienoto karalisti, un it īpaši noteiktībai un drosmei, kādu parādīja Lībijas iedzīvotāji, mēs varējām pielikt punktu šim odiozēm režīmam. Jāatzīst arī tas, ka pēc zināmām sākotnējām šaubām Eiropas Savienība ir rīkojusies un rīkojusies efektīvi savas kompetences ietvaros. Ir tiesa, ministra kungs, ka parlaments bija pirmā institūcija, kas pēc liberāļu grupas aicinājuma um, iestājās par pārējais periodu nacionālās padomes atzīšanu, un Francija bija pirmā valsts, kas atzina uh, šo padomi. Mums ir 54 miljoni palīdzība, kas tiek uh, sniegta Tripoli un Bengazi iedzīvotājiem, un es domāju, ka tas ir jādara pēc iespējas ātrāk, ieceļot arī delegācijas vadītāju, kas varētu koordinēt dažādu dalību valstu iniciatīvas. Mums ir arī birojs, integrālais birojs, ko lūdza atvērt ANO ģenerāla sekretārs uz vietas. Priekšstādātājs kundze, ministra kungs, dārgie kolēģi, mēs atzīmējam desmito gada dienu, ko, kopš atentāta pret diviņu torņiem. Pavisam nesen. Mums ir jānosaka savas prioritātes un mums ir jābūt šī aicinājuma augstumos, aicinājums uz cieņu, brīvību, kas attiecas uz Āfriku, Arābu valstīm, un mums jāraugās arī, lai fundamentālisms, islama fundamentālisti neiznīcinātu pārējas procesu valstī, par kuru mēs runājam, un nevarētu atkal apdraudēt brīvību uh, no fanātiķa puses. Paldies! Paldies! Sociālistu grupas vārdā došu vārdu Gomešas kundzei. Trīs minūtes, lūdzu. Mēs priecājamies šajā parlamentā, ka konflikts virzās uz beigām pēc 42 ciešanu gadiem, ko izraisīja diktatūra, un pēc tam bija sešu mēnešu karsts. Kadafī un viņa cilvēki ir jātiesā. Eiropas Savienība jau kopš maija mēneša ir pārstāvēta Bengazī un ļoti ātri uh, lika plīvot savam karogam Bengazi pilsētā. Nekavējoties tika iesaldēti Lībijas līdzekļi un vajadzēja atrast finanšu resursus, kurus uh, kaut kur citur bija novirzījis Kadafi režīms, lai tos atdotu atkal Lībijas varas iestādēm. Uh, um, augstajai pārstāvē ir jāatbild eh, pārējais periodu Nacionālās padomjas lūgumam pēc palīdzības, lai nodrošinātu dalību valstu koordināciju, lai dalību valstu programma nedublētos, lai mums saskaņot, būtu saskaņota savienības politika. Nevajag atstāt nekādas šaubas, ka Eiropas Savienība tiešām vēlas ievērot Lībijas tautas cieņu. Nepieciešams dot iespēju ANO koordinēt dažāda veida palīdzību, kas tiek sniegta Lībijas atjaunošanai. Vajag veicināt izlīgumu līgu, Lībijā un nepieciešama atbruņošanās un nepieciešams panākt, lai uh, tie, kas ņēma ieročus, varētu atkal integrēties pilsoniskajā sabiedrībā. Uh, jāsniedz palīdzība izmantojot pieredzi to starp drošības jomā, jāsagatavo konstitucionālā sistēma un jāsniedz palīdzība pilsoniskās sabiedrības veidošanai. Pagaidu valdības ticamība būs atkarīga no tās spējām īstenot apsolīto, ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības attiecībā uz savas valsts pilsoņiem, gan Lībijas pilsoņiem, gan arī ārzemniekiem. Un Uh, bieži vien pilnīgi nepamatoti ir nācies ciest arī nevainīgiem cilvēkiem, kuriem ap, apsūdzēti, ka viņi ir algotņi. Nesenie um, pārējais periodu Nacionālās padomjas priekšsādātāja Abdela Džavilī paziņojumi uh, liecina, ka um, Lībija būs uh, mērena islama valsts un šariāts tiks interpretēts tādā veidā, lai ievērotu tiesības, cilvēktiesības, tos tad arī sieviešu un migrantu tiesības. Mēs ceram, ka pārējās valdība vadīs nacionālā izlīguma procesu, garantējot sieviešu un jauniešu piedalīšanos visās lēmēju organizācijās, gan politikā, gan ekonomikā. Mums, kā Eiropiešiem, jāizdara secinājumi no savas darbības Lībijā Um, un mūsu iepriekšējās klātnēsamības un mūsu saiknēm ar Kadafī. Mums uh, un ir, ir bijuši arī līgumi par ieroču piegādu apmaiņā pret naftu, jāizdara secinājumi, lai mēs balstītos uz Eiropas principiem, īstenojot mūsu jauno politiku, ņemot vērā Lībijas tautas centienus un vēlmi pēc brīvības un uh, cieņas. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Ojulandas kundzei liberāļu vārdā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Eh, Kadafi režīms beidzot ticis gāzs Lībijā. Lībija šobrīd ir palikusi briesmīgā situācija pēc pilsoņu kara un šobrīd saskars ar um, vairākām problēmām. Uh, Nacionālā pārējais padome ir uzņēmusies atbildību par liberālas brīvas Lībijas atjaunošanu, kur, tādas Lībijas, kurā eh, demokrātiskām idejām būtu jātiek ievērotām no visas puses. Cienījamie kolēģi, tas ir grīts uzdevums, un es uzskatu, ka Arī mums ir ļoti nozīmīga loma tajā, lai mēs nodrošinātu veiksmīgu attīstību šajā valstī. Mums ir jāatbalsta demokrātija visiem līdzekļiem. Mums ir jāvērš pret jebkādu destruktīvu rīcību attiecībā pret demokrātiju. Mums jāatbalsta arī liberāls ekonomikas atvē, atjaunošana. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai valsts neatgriezenīs nostātos uz demokrātijas ceļa. Tāpēc Alda, Alde atbalsta to, ka uh, tiek atceltas Eiropas Savienības sankcijas un tiek atbrīvot iesādētie līdzekļi. Stratēģiskie ekonomiskie sektori ir jāizmanto Lībijas tautas interesēs un naftas un gāzes ražošana ir jāatsāk, lai varētu finansēt Lībijas atjaunošanu. Viens no grūtākajiem uzdevumiem būs vardarbības pārtraukšana un likumvaras ieviešana. Stabilitātei valstī ir nepieciešams funkcionējošas valsts struktūras. No pašas valsts pieredzes Igaunijas var teikt, ka Demokrātisku institūciju izveidošana var aizņemt zinām laiku. No vienas puses mums jābūt pacietīgiem, bet no otras puses mums ir nepieciešama arī skaidra apņemšanās no Nacionālās pārējas padomas puses par to, ka Lībija būs balstīta uz demokrātijas eh, vērtībām un likumu varu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā vārds eh, konvendīt kungam šķetrām minūtēm priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es vēlētos runāt gan par Lībiju, gan par Sīriju, gan, kar, gan par tuvajiem austrumiem, jo, manuprāt, tas viss ir saistīts. Runājot par Lībiju, es domāju, ka Eiropas Savienībai viss ir ļoti vienkārši. No vienas puses Eiropas Savienība ir pareizi reaģējusi pēc tam, kad tā bija novilcinājusies. Eiropas parlaments, un to jau pirms brīža teica kolēģi, ka uh, Eiropas parlaments ir iesaistījies tajā, un šobrīd mums ir jāturpina ļoti atklātas debates ar jauno pārejas valdību, kas tiks izveidot pavisam drīz, jo tik tiešām, un problēma šobrīd ir līdzīga Ēģiptē un citviet, šobrīd ir jautājums par to, kāda eh, tiks izveidota konstitūcija šajā valstī, un mēs nevaram uzspiest savu demokrātiju, bet no otras puses ir skaidrs arī, ka Eiropas Savienība var spēlēt pozitīvu lomu ar ekonomisko palīdzību, investīciju palīdzību, un no otras puses arī, ja ne ideoloģiski, tad tehnisku palīdzību palīdzību atjaunot valsti, kas šobrīd neeksistē. Jā, politiskās partijas neeksistē, un mēs esam tādā kā politiskajā tuksnesī, ir dažādas grupas, grupējumi un ir kaujinieki. Un kā gan mēs varam civilizēt kaujiniekus? Es domāju, ka šajā jomā Eiropas Savienībai savu lomu spēlējam. Te ir runa par pēckara civilizāciju. Mēs to visu esam piedzīvojuši eh, daudzās valstīs. Uh, kā nolikt ieročus, kā organizēt sabiedrību demokrātiskā veidā. Un attiecīgajā brīdī šim parlamentam, padomei un komisijai būs nepieciešams padziļināts diskusijas par to, kā mūsu politikas ir izgāzušās pēdējo piecu mēnešu laikā. Mums būs jārunā par to, ka izgāzās mūsu centieni asociējoties ar, un nodibinot kontaktus ar diktatūrām. Mums būs jāizvērtē tas, ko mēs esam darījuši un kāda ir mūsu atbildība šo valstu priekšā. Runājot par Sīriju, es domāju, ka parlamentām būtu jāiet daudz tālāk. Runājot par tā dēvētajām sankcijām, es domāju, ka Sīrijā tie, kuri nodarbojas ar darījumiem visā pasaulē, sapratu, ka, saprastu, ka viņiem nevar turpināties nekāda darījuma ar Hasadu. Es domāju, ka mēs esam līdzīgā situācijā kā eh, Dienvidāfrikā. Ir jāsaprot biznesa aprindu pārstāvjiem, ka viņi nevar turpināt darījumus kā līdz šim. Un tāpēc ir nepieciešams sankcijas par naftu, bet ne tikai par naftu. Vajadzētu arī tā, lai Eiropas Savienības uzņēmumi nevarētu nodarboties ar uzņēmēju darbību Sīrijā šobrīd. Tālāk, kas attiecas uz tuvajiem austrumiem, Ashtons kundze mēģinās pārliecināt palestīniešus par to, lai viņi nepieprasītu savas valsts atzīšanu ANO. Jūs uzņematies milzīgu atbildību jo visi tie, kas to paziņo palestīniešiem, visiem tiem ir jāpaziņo, jāpaziņo arī, kāda tad ir alternatīva. Un, un nevajadzētu runāt par sarunām, jo šobrīd nekādu sarunas nenotiek. Izraela sarunās nepiedalās. Un, ja jūs vēlaties eh, ko panākt, tad es domāju, ka mums jābūt piesardzīgiem, jo turpmāko divu gadu laikā, varbūt pat sešu mēnešu laikā būs pretējs process kas, tiks vērot, kas būs vērojams eh, palestīniešu teritorijās, jo palestīniešu eh, pašpārvaldes pārstāvi eh, ieliks visu izrēliešu rokās un teiks, lūk, viss tagad ir Izrēla, tas viss ir Izrēla. Un tas nozīmēs, ka Izrēla nevarēs uh, tam piekrist, jo runa ir par uh, uh, palestīniešu vairākumu, un tad mums atkal būs jālēm par jaunām sankcijām un tā tālāk un tā joprojām. Tātad mēs nevaram šobrīd uzņemties atbildību sakot, eh, pagaidiet un paraugieties, kas notiks. Bet kas tad notiks, ko mēs varam sagaidīt? Jau mēnešiem ilgi Obama cenšas to darīt, bet neviens nespēja panākt to, lai Izraela uzsāktu, atsāktu sarunas. Tikmēr, kamēr uh, ārlietu ministrs būs Libermans, mēs neko daudz nevaram gaidīt šajā jautājumā. Paldies! Grazie per i konservatori, la parola. Tālāk reformātu un konservatīvu vārdu Tanokungs priekšsēdētāji. <clears throat> Brīvie Libijas spēki atbrīvoja Tripoli, kas ir arī pāri viņu centrs. Viņi ir cietuši no daudziem pazemojumiem un ļaunprātības, ko ir īstenojuši Kadafī lojālie spēki un viņa algotņi. Bet beidzot, Kadafī ir padzīts, un tagad Lībijas iedzīvotāji var izveidot plurālo demokrātiju, lai gan nav skaidrs, vai tā būs liberāla demokrātija. Bet tagad, lai arī Kadafī pats nav Tripolē, tomēr viņa atbalstītāji ļoti daudz tur ir un rada draudz drošībai. <clears throat> un tos vajadzētu arī nodu, uh, saķert. Tāpēc manā politiskā grupa atbalsta NATO un viņas turpinātās akcijas, un mēs redzam, ka īstenībā militārais uh, uzbrukums ir attaisnojis sevi un nav bijis neviena civilā upura. Un līdz ar to mēs redzam, ka šī mieprātīgā pārēja, kas no diktatūras ir vērsta uz tagad, valdības izveidošana, kur ievēlēt pašas tautas uh, pārstāvi, un līdz ar to tad uh, varētu nodrošināt arī vienprātības balsošanu un pārvaldību. Es gribētu vēlreiz norādīt vēlreiz, ka Vācija atturējās arī uh, mm, uh, ANO rezolūcijas 1973 pieņemšanā, bet tagad būtu tiešām jāatbalsta šīs uh, mm, iniciatīvas, ko izrādīja Sarkozī un arī apvienotā karaliste. Uh, un starptautiskai sabiedrībai kopumā ir jāsniedz atbalsts Lībijai, kas sāk savu atlapšanas periodu. Tā sāk atlapt un atjaunot sevi ne tikai no kara, bet reiz arī reizē mācās, ko nozīmē demokrātija, un tas nozīmē, ka viņiem ir jāspēj to visu izdarīt arī neeksistējuši civilo un pilsonisko institūciju pamata. Tāpēc jādara viss, lai palīdzētu viņiem nodrošināt drošību valstī un nodrošināt pamatpakalpojumus iedzīvotājiem. Ja un daudz šobrīd Tripolē nespēja, eh, <clears throat> nav nodrošināt cilvēkiem vienam tīrs ūdens. Tāpēc jums jābūt reāli, jāsaprot liels. Kadafī jums jāsaprot, kā jūsu režīms ir krits, un jums ir jāatzīst, kā arī viņa draugiem jāatzīst tagad, kā ir cita Lībija. Tieši tāpēc mēs apsveicam arī, ka Eiropas Savienība atceļ līdzinējos eh, konto arestus un kapitāla arestu un tagad nodod šos līdzekļus pārējais padomē, lai tos iztērētu atlapšanai un atvis, valsts atjaunošanai. Tālāk ir jāskatās arī, kāda būs tālākās izmeklēšanas par eh, krāpnieciskiem darījumiem un dažādu veidu grāmatvežiem, kas ir ļāvuši šādām darījumiem notikt. Mums vienlaiks arī jānodrošina, ka Bakus valstis, Alžērija, Nigērija nekādā ziņā nesniegs atbalstu Kadafī vai viņa ģimenes locekļiem, lai viņus varētu saukt pie atbildības un notiktu taisnīga tiesa starptautiskajā kara tribunālajā tiesā, starptautiskajā tiesā. Un līdz ar to mēs aicinātu, lai visi tie, kas ir pārkāpuši nopietni cilvēktiesības, tiks saukt pie atbildības. Mēs, Lībiju, eh, mēs apsveicam Lībijas pasniegumus, mēs apsveicam dumpinieku drosmi un īpaši to, ka viņi ir ļāvuši un izturējuši šo smago spiedienu, un mēs izsakām līdzjūtību upuriem un viņu ģimenēm. Un tā kā pagājušā mēneša deklarācija tiešām norāda, ka viņi ir gatavi un apņēmis pilni izveidot demokrātisku mērenu mus, eh, musulmaņu valsti. Paldies! Grazie per. Paldies! Goja grupas vārdā Portaša kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Arābu pavasaris neapšaubāmi ir, ir pasaules svarīgākais notikums, viens, viens no pēdējiem laikā notikumiem. Tāpēc mēs arī runājām par Saharova balvu šajā sakarā. Un šis simboliskais žests Eiropas Savienība un tās uh, valstu valdības, jāatzīst, bija diktatūrisko režīmu uh, līdzzinātāji, kas notika Arābu valstīs. Uh, Un tagad vidusjūras reģionam nu, mēs vienmēr esam devuši iepriekš priekšroku darījumiem, nevis brīvībai. Un mēs devām priekšroku klusumam, nevis cilvēktiesību ievērošanai un um, kritikai, kas būtu jāizsaka. Vai mēs tagad tiešām vēlamies situāciju mainīt? Lībijā civilo upuru aizstāvība ir uh, saistīta ar ir gaisa uzbrukumiem, kas bija vērsti uz to, lai gāstu šo režīmu un ko organizēja NATO. Uh, Parīze un Londona stipri pārsniedza to mandātu, ko bija izsniegušas apvienotās nācijas. Tas uh, tāds apgalvojums ir pietiekami skaidrs, un starp citu, militārie spēki eh, turpina darboties, un NATO uh, bumbas ne, negarantē drošību Tripolī. Šīs bumbas krīt, un tās ir vērstas drīzāk uz darījumiem, nevis uz atjaunošanu, kāpēc kara. Uh, Mani ļoti uztrauc līgumi, kas tiek slēgti ar naftas iegūšanu, un es gribētu, lai pāries periodu Nacionālā padome uzturēt uz spēkā tās apņemšanās, ko tā izteica par nacionālo izlīgumu un cilvēktiesību ievērošanu, to starp sieviešu un imigrantu tiesību ievērošanu. Eiropai vajag atbalstīt šīs prioritātes visi pavasari nāk pēc rudens, pat Lībijā. Ir vairāk nekā miljons migrantu uh, subsahāras reģionā, kas ir beiguši no Lībijas, kas atrodas Ēģiptē vai um, Tunisijā ļoti sliktos apstākļos. Un starp prioritātēm tā ir viena no pirmajām, ja parūpējas par šiem cilvēkiem. Turklāt ir ne tikai Kadafi, kas uh, iznīcināja mierīgos iedzīvotājus, arī sacelšanās darbinieki ir veikuši šausminošus aktus. Nepieciešama neatkarīga izmeklēšana, un tas arī veicinās nacionālajiem izlīgumam. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs, mūsu atbalsts demokrātiskajiem spēkiem ir tāds, kuram ir jābūt godīgam. Jāļauj valsts iedzīvotājiem pašiem lemt par savu liktenim, un nevis iejaucoties un uh, piemērot dažādus uh, pasākumus. Mēs nevaram klusēt par to, kas notiek Bahreinā, mēs nevaram um, uh, akceptēt vienu lietu Jemenā un neakceptēt citu Sīrijā. Mums ir jārunā arī par šo aspektu. Un tikai tādā veidā arābu pavasaris būs tiešām arābu tautu likteņu noteikšana. Paldies! Paldies, un tagad eh, došu vārdu pavērs eh, kungam pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. 5. oktobra pagājušā gada komunikē Malmstrēms kundze um, apsveic to, cik konstruktīvs dialogs ir ticis uzsāks ar Tripoli. Uh, runājot par eh, imigrantu plūsmas pārvaldību un runājot par starptautisko aizsardzību bēgļiem un patvērumu pieprasītājiem. Šis te diezgan, šī te diezgan ambiciozā darba kārtība, kas tika atlikta pēc ANO militārās iejaukšanās un eh, Tripolī eh, varas maiņas, ir pilnīgi mainījusies. Tāpēc mums šobrīd būtu jāuzsāk uh, sadarbība ar Lībiju šajos ļoti svarīgajos jautājumos - robežas pārvaldība, cīņa pret uh, terorismu, imigrantu plūsmas pārvaldību un tā tālāk un tā joprojām. Vēl viens jautājums uh, ir um, atbalsts sniegšanai Lībijai brīvu vēlēšanu organizēšanai. Tas būs pirmais solis ļoti ilgstošajā procesā, kas, es ceru, novedīs pie demokrātiskas valsts izveidas. Demokrātiskas valsts veidošana ir daudz grūtāks process nekā uz, kara uzvarēšana. Jo īpaši tādā gadījumā, ja runa ir par uh, tautu, kurai nav nekādu atmiņu par uh, iepriekšēju demokrātiju. Tāpēc es domāju, mums ir jādomā par konkrētiem pasākumiem, kurus mēs varētu īstenot pēc iespējas ātrāk. Pilsoniskās sabiedrības uh, nostiprināšana, tāpat arī darbs kultūras un izglītības jomā. Tās ir divas svarīgākās jomas, kurā, pie kurām mums ir jāstrādā, ja mēs vēlamies nodimnāt demokrātiju. Paldies! Paldies un tagad pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā Malcerkungs. Godātā cienītā priekšsēdētāja, komisāra kungs, padomus priekšsēdētāja. Mēs redzam, kādi ir atsevišķi pasākumi, kāds ir bijis haoss. Vai Lībija turpmāk būs haosa valsts, tas ir atkarīgs no tā, vai izdosies nodrošināt demokrātisko sistēmu. No otras puses ir atkarīgs arī no tā, kādā veidā tiks uh, pārstrādāta vēsture netik daudz mēs runājam, kas vēl arī līdzīgie vadarbības uzliesmojumi ap Mubarak procesu, arī līdzīgo uh, jautājumu izvirzīšanu kā pagātnē, kāds ir bijis Armēnijas genocīda jautājuma neatrisinātais lieta. Arī ārā pasaulē būs šādi līdzīgi nozīmīgi jautājumi jārisina. Un tāpēc mums jārunā arī par nākotni, un tā kā haoss, diemžēl, ir jau ieprogrammēts. Mēs redzam, ka daudz uh, ieroči, kas ar vienu ir apritē, arī ir liels draudz. Uh, Kas notiks, ja notiks eh, vietējie strīdi un tiks izmantoti ieroči. Nemaz nerunāt par to, ka tiek izmantoti smagot ieroči un raķetes nonāk teroristu rokās. Tāpēc, protams, šīs miers un miera misija ir ļoti svarīga. Un tas jādara kopā arī ar šo lepno Lībiju, un Lībiju varētu pārpest un uzskatīt starptautisko palīdzību par iejaukšanos Lībijas lietās. Pats sliktākais varētu notikt tad, ja islāmisti pārņemtu um, varas vakumu. Tāpēc ir jādomā ļoti gudri pārdomāt eh, Lībijas stratēģiju, un arī mēs izskatām šie iesaldītie līdzekļi jau varbūt arī būs pietiekami, lai nodrošinātu Lībijas atjaunošanu. Mēs varētu arī nodrošināt tālāku atbalstu ekonomiskam izaugsmē, kas arī būs iegums Eiropas saimnībai. Paldies! Grācie! Paldies! Tagad izteiksies eh, pārējie deputāti. Un vispirms vārds Brokungam uz divām minūtēm. Padoms priekšsādātāji, komisāri, kolēģi, kolēģis un tā priekšsādātājs kundze. Diktatūras gāšana ir pats viens no nozīmīgākajiem vēstījumiem. Tas ir labs, laba ziņa, ka mēs redzam, ko var panākt brīvi cīnītāji valstī, un vēlos uzsvērt, ka īpaši tas ir NATO panākums un atsevišķu Eiropas saimnības dalību valstu panākums, kas arī šajā ziņā uzņēmās vadību. Bet tas reiz arī pierāda, ka tā Eiropas saimnības koordinētā politika, kuru koordinē arī ārējos rīcības dienests, arī devusi savu ieguldījumu. Un kā kolēģi jau norāda, mēs runājam par uh, labiem rezultātiem. Ja mēs gribam tādu viņam palīdzēt, uh, Ilgtermiņā, protams, tas nav tam cik daudz par naudu, jo galu galā Lībija naftas valsts uh, pati būs bagāta, bet mums vienkārši jāpalīdz viņiem izveidot demokrātiju, tiesiskumu un jaunu cilvēku izglītošanā. Tāpēc ir infrastruktūras pasākumā, daudzpusējo pasākumu, lai pārobežu visā Ziemeļāfrikas telpā būtu iegūmi, un mēs runātu par patiesu austrumu un dienvidu partnerību. Un tā kā mums jāskatās, ka tas, protams, arī e, aicinājums komisijai skatīties, ka jūs vienkārši nevis par 70, 70, 80 procentu naudas tiek nodots konkrētiem pētījumiem, bet gan jūs atbalstat reālus projektus vietas. Un nevis visu laiku gaidāt konkrēts rezultāts pēc daudziem gadiem, bet ka uzreiz redzat konkrēts rezultāts tagad. Lai tie cilvēki, kas sagaida labāku dzīvi no revolūcijas, lai tas uzreiz tā arī notiktu. Un tāpēc beidzamais komentārs arī par tuvajiem austrumiem, kas būs var, arī vēlākās debats jautājums, tam ir jābūt divu valstu risinājumam, ko nozīmē kustams piekāpšanās no abām valstīm. ANO rezolūcija ir jābūt tādam, ka šāda iespēja tiek pavērta, un tas nozīmē, ka arī Izraēla ir jāpanāk solis pretī šajā jautājumā, un runājums, protams, ir būs par Eiropas Savienības nostāju kam jābūt konsultētāji, un es ceru, ka arī, arī augstā pārstāve, kas šajā brīdī atrodas tuvies austrumos, arī veido šādus tiltus. Jūs labi zināt, ka arī mana valsts vēsturiski iemeslu dēļ vienmēr ir ļoti specifiskā un, mm, situācijā, un viņi mums ir savs pienākums. Bet mēs ceram, ka mēs izveidosim tilts, kas mums arī kā Eiropiešiem ļaus arī tos kopīgi pārvarēt un izveidot labāku nākotni reģionā. Paldies! Grācie! Paldies! Tagad vārds Pancerī kungam divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, tik tiešām eh, joprojām eh, turpina pretoties daži iepriekšējā režīma pārstāvi, un tikmēr, kamēr Kadafi joprojām ir brīvībā, Nacionālā pārējais padome eh, riskē eh, saskarties ar diezgan delikātu situāciju, bet mums tomēr galvenā uzmanība ir jāpievērš pēc kara izaicinājumiem. Eiropas Savienības loma Lībijas atjaunošanā ir ļoti nozīmīga. Protams, ir prioritātes, pie kurām mums ir jādomā īstermiņā - pārtikas eh, drošum, drošība, robežu kontrols un uh, eh, delikātais jautājums par ieročiem. Tas viss ir svarīgi, bet paralēli mums ir jādomā arī par rīcību vidējā termiņā un ilgtermiņā. Un mums būs jādomā arī par um, brīvu vēlēšanu procesu, būs jācenšas uh, stiprināt uh, varas pārstāvi, administrācijas pārstāvi, un es domāju, ka mums būtu jānostiprina Eiropas loma. Mums būtu jācenšas panākt noteiktāku rīcību. Mēs nevaram spēlēt tik un vienīgi humanitāru lomu. Mums ir pilnībā jāuzņems eh, savu lomu un mums ir jāpiedalās jaunas, stratēģi, jaunas stratēģiski ietvaru izveidošanai reģionā. Mēs, piemēram, redzējām, ka Erdogana vizīte dažās Arābu valstīs bija īsta veiksma un mēs nevaram deleģēt tām valstīm, kas nav piedalījušās NATO centienos šo te pēckara atjaunošanas fāzi. Es domāju, ka jau šobrīd ir vērā, vērojama milzīga konkurence valstu starpā. Un es domāju, ka tev spēles ir arī ekonomikas jautājumi un enerģētikas jautājumi. Runājot par šīs valsts atjaunošanu, nākotne maz nav tik skaidra. Tāpēc arī Eiropas Savienībai ir tik svarīga loma spēlējama. Mums priekšā ir ceļš, kas nebūs ne viegls, ne īsts, tas mums ir jāapzinās. Un ir jāsaprot, ka demokrātija nav jau izšķirts jautājums šajā valstī. Paldies! Tagad vārds Makmilēnas Skotkungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos paust nožēlu par to, ka Aštons kundze nav varējis ierasties uz šo sanāksmi, bet es saprotu, ka tas, ko viņi dara reģionā, ir ļoti nozīmīgi ne tikai, lai nodrošinātu mieru tuvajos austrumos, bet arī stabilitāti reģionā, kas, kā bieži vien tas jau ir izskanējis, ir tikus apdraudēt no dažādiem notikumiem. Šķiet, ka 8. martā mēs šeit parlamenta plenārsēžu zālē pieprasījām to, lai um, Eiropas Savienība atzītu Nacionālo pārejas padomu. Es biju viens no tiem, kas uzņēma um, premjeru amata izpildītāju, un tobrīd Eštons kundze nevēlējās uzņemties šo atbildību. Un es domāju, ka ļoti žēl, ka tā, jo Eiropas Savienības uh, līderība šajā jomā būtu bijusi eh, ļoti vērtīga. Tātad šis parlaments ir uzsācis eh, ļoti iedvesmojošas debats savulaik, bet šobrīd mēs paraugamies uz Lībiju, kas ir ievērojami mainījusies kopš laika, kad mēs te tikāmies pēdējoreiz jūlijā. Un notikumi kuras uzsākās arābu pavasara ietvaros, eh, attīstās tagad eh, pavisam citādi, nekā mēs varbūt sākotnēji vēlējāmies to. Domājām, ka tas notiks, tāpēc mans signāls institūcijām būtu tāds, mums jābūt gataviem um, izmaiņām, bet arī neskaidrībām, jo nākotne nav tik skaidra, kā mums varbūt šķīta pirms dažiem mēnešiem. Un es domāju, ka parlaments varētu atbalstīt to, ka uh, Saharau balva tiek piešķirta Arābu pavasara īstenotājiem. Tas liecinātu par to, ka mums tik tiešām ir nozīmīgs cilvēku tiesības ne tikai Tunisijā, Lībijā, bet arī citvietā Arābu pasaulē. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Brandt. Paldies, vārds Brantneva kungam uz pusotru minūti. Sveiciet, komisāri Fīli. Esmu pārliecināta, ka šobrīd tas ir izšķiršanās punkts. Nākošās nedēļas to pierādīs. Uh, Lībijā. Ir labi un labi ziņas un vislāk slikta ziņas. No vienas puses mēs dzirdām par to, ka atkal tiek nodrošināta ūdens piegāde, izglītība. No otras puses mēs redzam, ka musulmaņu, ja islāmistu loma arvien pieaug. Un tā kā ir jāskatās, kā pēc mēnešu ilgās Eiropas sašķeltības šajā jautājumā tagad valdības ir vienots šajā Lībijas jautājumā. Un tagad ir tiešām tas jāapsveicam. Bet neskatoties no um, humanās palīdzības, mums tomēr ir svarīgākas lietas, kur jādara Mm, vērā, eh, Eiropai būtu jāpiedāvās ekspertīze arī, protams, mediācijā, kas ļoti svarīga šajā konflikta risināšanā šajā ļoti sašķeltajā valstī. Otkārt, dažāda veida atbalsts, kas ir jāsniedz arī jaunai valdībai un nodrošinot, ka tiek nodrošināt tiesiskums un taisnība un tiek saukt pie tiesas un atbildības. Otkārt, mums jānodrošina arī drošības sektora reforma un tieslietu sektora reforma kopā ar visu reģionu uh, Un īpaši uzmanību, protams, ir jāvērš arī demolizācija un to, kas piedalījušies bruņotās cīņās, varbūt e, e, integrācijas sabiedrībā. Un tagad mums jāskatās arī privātā arhitektora loma. Eiropas uzņēmumi, kas tagad mēģina arī, protams, nodrošināt piekļuvēju energoresursiem šajā valstī, tagad uzņems milzīgu atbildību. Ir jānodrošina Transparency International starptautiskie noteikumi un jāpanāk, lai Eiropas uzņēmumi nodrošinātu arī starptautiskos saistības. Mums nav vēl tāda savu pasākumu kopumu šajā ziņā. Un, spēcot, es arī rēķinos ar jums, ka jūs arī sekosiet jaunai Lībijai un attīstībai. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Kov. Paldies. Vārds Kovala kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājiem. Komisār kungs, Es skatos, kāda ir šī pēcrevolūcijas situācija Libijā. Mums īpaši uzmanība jāvelta mūsu lomai, kā Eiropas Savienībai. Mums jābūt vienotiem. Tas bija tiešām nepatīkami redzēt, kā mēs līdz šim nespējam vienoties Libijas jautājumā. Bet reiz mēs to izdarām, tad tas ir pēc tam cits svārs. Mums jādod spēcīgs signāls, skaidrs vēstījums ne tikai par Lībiju, bet arī Mums tas jāsniedz savām valstīm. Šodien mēs vismaz runājam par cilvēkiem, sabiedrību šajā valstī. Pārējais periods, protams, ir ļoti nozīmīgs. Sagatavot taisnīgas vēlēšanas, brīvas vēlēšanas, demokrātijas iedibināšanu, tas viss prasa pamatīgu darbu un lielu atbalstu no dalībvalstīm. Mums jānodot viņiem skaidrs vēstījums, ka mēs esam gatavi viņiem palīdzēt, sagatavot ceļu pārmaiņām, kur jau ir gājuši daudz valstis Eiropā un pasaulē. Bet lūk, Ziemeļāfrikā un šīs valstis mums vienmēr jāatceras, ka jaunieši, kas to demonstrēja, protestēja, viņi vēlējās panākt brīvību. Un iespējams, ka viņi redzēja nākotni savā valstī, viņi likās, uh, jutās lieki savā valstī, uh, Un tieši tāpēc jādomā ilgtermiņā. Mēs nevaram domāt tikai par cilvēku eh, pašām pamatvajadzībām, humano eh, palīdzību. Mums jārunā arī ne tikai par ūdens piegādi, bet par universitāti, par iespējām, lai tie, kas protestēja, tiešām saprast, ka viņiem ir dzīves iespējas. lai viņi nejustos pievilti, ka viņa dzīve īstenībā neko nav mainījusies. Eiropas Savienībai ir īpaša atbildība un palīdzēt visiem cilvēkiem. Paldies! Paldies, vārds Angulakis kungam uz pusotru minūti. Ο πόλεμος του ΝΑΤΟ κατά της Λιβύης κορυφώθηκε με τη σφαγή πολλών αμάχων στην Τρίπολη και άλλες πόλεις. Nogalinot daudzos dzīvotājus, mēs redzam, ka Eiropas Savienība un NATO ar savu militāru iejaukšanos uh, tagad mēģina noteikt arī mm, mani, mm, militāro no, nākotni, viņi ir arī tikpat atbildīgi par cilvēkiem. Un tagad, protams, atkal tās, kas ir spējuši visu laiku darboties tikai zem Katafi karoga, tā arī pabeidz šo, bet mēs redzam, cik ar, ka tik liekulīgi darbosies Eiropas Savienība, un tagad mēs redzam arī, ka sapskās ziņu aģentūras, kas visu laiku izplatījušas imperialistisko propagandu. Tāpēc mēs runājam nevis tikai par Gādāfiju, bet par īstenībā tagad noiedrošinu notiekošo pilnīgo kolonizāciju pār naftas resursiem. Nā, mērķis ir tāds konsolidēt, protams, tos austrums un līdzīgās sadgās pilnībā tautas kustību austrumos, tuvojas austrumos un Ziemeļāfrikā. Un NATO militārās operācijas pierādīja to, ka atkal valstis tikai turpina savu imperialistisko ekspansijas politiku, un katrs mēģina panākt Eiropas monopolistiem labāko riecienu. Ir skaidrs, ka tagad ir viss tās tauts un visi tie, kas uzsāk šo mm, aizliegumu, lidojuma aizliegumu zonu, tagad izsludinās par uzvarētājiem, un Eiropas Savienība un NATO, un tas nozīmē, ka ASV arī līdzdarbosies. Un vienīgais veids, kā to visu varētu pārtraukt, nozīmētu mm, cīnīties pret imperialistiem, uh, un NATO un nāk klajā ar jaunu ceļu, kas noteikti jaunu attīstību taisnībai un brīvībai. To var tikai panākt tauts sadarboties kopā. Paldies. Paldies, un tagad vārds Batena kungam uz vienu minūti, lūdzu. L'onorevole Batten non è in aula, quindi... Batena kungs nav klāt, nu tad došu vārdu Mauro kungam uz vienu minūti. Lūdzu. Grācie, senor prezidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisāra kungs, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz rīt balsojumās rezolūcijas daļu par Lībiju. Tur mēs pieņemam zināšanai. Um, Abdelžēlīlā kunga teikto, saskaņā ar kuru Lībija būs mērena islama valsts saskaņā ar konstitūciju. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks elements ne tikai Lībijas nākotnē, bet visu to vidusjūras reģiona valstu nākotnē, jo arī Ēģiptei un Tunisijai būs jauna konstitūcija. Tad es uzdodu jautājumu šeit parlamentā, ko mēs šodien darām, lai parādītu sevi kā sarunu partneru šajā delikātajā situācijā. Mums būs jauna konstitūcija, eh, kurā būs runa par um, dažādu iedzīvotāju līdzdalības pastāvēšanu. Konstitūcija, kā jūs zināt, ir ļoti liela nozīme. Dievs parādās ASV un Sudānas konstitūcijā, tiek minēts, bet rezultāts nav viens un tas pats. Francijas un Ķīnas konstitūcijas arī nav vienādas. Uh, Šie paziņojumi attiecas varbūt uz vērtībām, bet vispirms tas attiecas uz to, kā mēs kopā noteiksim mūsu nākotni. Tāpēc es piedāvātu organizēt par Eiropas parlamenta misiju, arī konstitucionālo lietu komitejas uh, misiju, arī komisijas uh, misiju, kas dotos uz turieni. Nevajag uh, diktēt viņiem, kā rakstīt konstitūciju, bet jādara zinām mūsu pārliecība, mūsu principi, kas ir mūsu konstitūcija un mūsu demokrātijas pamatā. Paldies! Dekaizeres kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātājas kundze. Man ir divi jautājumi, kur es piekrītu Pogaras kungam un Mauro kungam. Pirmais par šariātu un otrais par imigrāciju. Man saka, ka Eiropas karoks plīvoja Tripolī ļoti labi, bet Lībijas revolūcija ir Lībijas iedzīvotāju rezultāts. Un šī pārējas fāze ir tāda, ka mums, kas mums jāņem vērā. Šariāta jautājums, par ko uh, eh, Abdelģelila kungs izsakās, ka tas būs maigs šariāts Man jautājums, kas ir maigais e, šariāts? Tā ir šariāta interpretācija. E, viens režīms pēc otra var radīt postījumus pat ar konstitūciju. Mums e, jāraugās, kāda ir Lībijas sieviešu situācija, kas ir lieliskas sievietes un kas saka, mēs gribam piedalīties lēmumu pieņemšanā, mūs cita gadu garumā mēs, mēs turpinām cīnīties ir arī izvarošanas gadījumi, un visas šīs piekautās sievietes, visas sievietes, kas grib citādāku Lībiju, vai šāds konstitucionālais satvars nav tiešām fundamentāls jautājums? Es tāpēc atkārtoju Mauro kunga uzdotos jautājumus un gribētu, lai mēs pievēršamies šim jautājumam ļoti nopietni. Otrs ir migrācijas jautājums. Es biju starp tiem, kas turpina cīnīties par to, lai mums būtu nolīgums savulaik ar Kadafī par e, imigrāciju, ar valsti, kurā tika pārkāptas cilvēktiesības, kā jūs zināt. Un tagad man saka, nu jā, problēma joprojām pastāv. Uh, šī e, imigrācija no, nu, uh, Subsahāras Āfrikas tā ir būtiska problēma, bet tagad jāskatās uz šo problēmu nedaudz citādāk. Domāt par imigrāciju uh, saistībā ar attīstību, ko mums darīt, lai Lībija izmantotu šo darba roku kapitālu, vai nebūtu iespējams investēt projektos, uh, imigrācija un attīstība, nevis vienkārši runāt par uh, ieslodzījuma centriem un skatīties, vai tiek vai netiek pārkārtas cilvēktiesības. Un es aicinu uh, komisijai un padomē pievērsties šiem jautājumiem ar parlamenta uh, līdzdalību, bet darīt to ļoti nopietni. Paldies! Grāci. Paldies! Lohbīleres kundze, pusotra minūte. Vorsitzendī. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Lībijā šodien mums dod cerības, un tas liek domāt, ka nākotnē nevis vāra un viena cilvēka diktāts eh, noteikti situāciju Lībijā, bet gan, ka izveidosies jaunas valsts struktūras. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs esam gatavi par to, ka tā un aizstāvām tiesas valsts struktūras. Mēs esam pārliecināti, ka visi, lai būtu tā, ka visi pilsoņi nodrošina vienādas tiesības un būtu vienāda arī tiesības, tiesīgi tiesa un visu tiesiskumu kopumā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tam veltīt lielāku uzmanību. Tāpat ir svarīgi arī vēlams, lai Lībija pieņemtu lēmumu par to, ka ir piemērojams arī vispārējais cilvēku tiesības, kas ir noteikts abos paktos un kas tiktu nostiprināts arī viņa konstitūcijā, un lai tiktu notikt arī cilvēku cieņas neaizskaramība. Tāpēc mēs arī aicināmies par to, lai tiktu atcelts nāvis sots Lībijā. Tas ir iespējams arī musulmaņu kopienās, sabiedrībās, kā mēs to redzam jau Turcijā, kur viņi arī dzīvo mierā un arī jau atcēluši to gan miera, gan kara laikos. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Lībijas sabiedrība arī mm, pagātnes cilvēktiesību pārkāpums tagad izvērtētu. Mēs redzam, ka ir dažādi veiksmīgāki un neveiksmīgāki piemēri arī no Latīņamerikas militārām diktatūrām. Vajadzētu mācīties no labajiem piemēriem cilvēktiesību pārkāpumi nozīmē arī, ka tos ir jāizvērtē pēc tam nesenajā pagātnē. Un mēs zinām, ka mm, tā nav tikai tāda viena puse no nu, cilvēktiesību pārkāpumus karapstākļos. Tāpēc to visu ņemt, ir jāņem tiešām nopietni. Arī ziņojumu, ko sagatavojas Amnesty International par cilvēktiesību pārkāpumiem abās pusēs, un iespējams, kad ir arī atrast iespējami līdzīgi arī Tunisijā, izveidot neatkarīgu komiteju, kas šos jautājumus arī tālāk analizē. Paldies! Grācie, la parola all'onorevole Pred. Paldies, tagad došu vārdu kolēģim Predam pusotra minūte. Luni, după mie... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmdien pēcpusdienā Es aicināju to, lai šīs plenāras sesijas laikā mēs ne tikai noturētu diskusijas par Lībiju, bet lai mēs pieņemtu arī rezolūciju. Un mums ir jābalso par uh, šādu jautājumu pirms, kad Dafī tiek notvērts. Es domāju, ka šis režīms neizdzīvos līdz nākamajai plenāru sesijai, pat ja joprojām ir vērojami pretinieki pašreizējai pārvaldes padomēji. Bet ir skaidrs, ka Lībija ir ceļā uz pārēju, ceļā uz demokrātiju. Kā jau teica iepriekšējie runātāji, ir Ir skaidrs, ka lībieši paši ir uzsākuši šo procesu, bet vienlaikus Eiropas Savienība ir spēlējusi svarīgu lomu gan cenšoties panākt starptautisko konsensus par militāro iesaistīšanos, gan arī uh, iesaistoties NATO operācijās, kur mēģis bija aizsargāt civiliedzīvotājus. Un šī iemesla dēļ uz mums gulstas milzīga atbildība atbildība institūcijas veidošanā, demokrātisks politiskās sistēmas izveidošanā, kur ievērot cilvēktiesības. Un es priecājos par kolēģi Mario Mauro teikto. Jā, mēs visi apzināmies, ka šī atjaunošana nenotiks tik ilgi, kamēr nebūs atrisināt visi jautājumi, kas saistīti ar drošību. Jau tika teikts, ka um, viss būs atkarīgs no nacionālās um, samierināšanās būs jāizmeklē, ka Dafī režīma valdības laikā panākti pieļautie um, pārkāpumi un jāizvērtē notikušais. Paldies! Grazie, la parola allo. Paldies! Tagad vārds Valtjērī kungams divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! 40 Pēc 42 diktatūras gadiem Lībija atver jaunu lapus savā vēsturē, kas ļaus tai panākt demokrātiju un brīvību. Tas viss ir eh, lībiešu tautas uh, rokās, un neviens nevarētu, nedrīkst viņiem uzspiest savu izvēli. Bet Eiropas Savienībā ir svarīga loma spēlējama eh, demokrātisks pārējais laikā. Sākotnējā konflikta laikā šī konflikta, kas starp citu, kur starp citu risināja arī NATO, mums izdevās uh, panākt uh, progresu, un mēs vēlētos, lai Eiropas Savienības ārējā dienesta darbība tikt labāk koordinēta, un Tas ir jādara, domājot par spēcīgu politiku, kas ļautu mums nodrošināt multilaterālu pieeju un kas ļautu mums garantēt arī tādu koordināciju, lai mēs nedublētu savus centienus un lai tas tik tiešām palīdzētu Lībijai pārējais procesā, kas noteikti būs sarežģīts un ilgstošs, bet kas ļaus panākt nacionālo samierināšanos un neradīs jaunus konfliktus, vienlaiks nodrošinot demokrātiju un brīvību, iesaistot pilsonisko sabiedrību un atjaunojot valsts pārvaldību. Ir jānodrošina sabiedriskā kārtība, ir jādomā arī par robežu kontroli, ir jānodrošina uh, attiecīgi sabiedriskā drošība, jākontrolē ieroču, un ir nepieciešama patiesa ceļu karte, kas būtu demokrātiska. Un tāpēc ir nepieciešama līderība, nepieciešams nopietnas plānošanas darbs un nepieciešama arī resursi. Eiropas parlaments ir gatavs spēlēt savu lomu, sniegt savu atbalstu šajos centienos. Paldies! Paldies. Tagad vārds Dažānu kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka rezolūcija, par kur mēs balsosim eh, rīt par Lībiju, ka tai būs vienprātība, un es ceru, ka tā būs eh, tikpat laba kā tā, par kur mēs balsojām pirms sešiem mēnešiem, jo lielākā daļa eh, satura, kas bija šajā rezolūcijā, bija pilnīgi patiesa. Uh, Kadafī režīms bija jāgāž, bija jāaizsargā civiliedzīvotāji, ja nepieciešams ir militāro eh, spēku palīdzība, jāatzīst Nacionālā pārējais padome. Visi šī noteikumi par tiem mēs balsojām šeit, pirms par to tika runāts padomē, vai pirms tika iesaistīts dalībvalsts, un tas bija tāds kā mugurkauls, pirms mēs eh, iesaistījām visu pārējo starptautisko sabiedrību. Uh, Daudz bija tās Eiropas Savienības valsts, kas diplomātiski un militāri iesaistījās šajā palīdzībā lībiešu tautai, lai tā varētu īstenot savus centienus uh, pēc brīvības. Es vēlētos pieminēt uh, tos uh, franču uh, karēvis, kas uh, pilotus, kas 19. martā piedalījās attiecīgajā operācijā. Sešus mēnešus vēlāk mums ir jābūt tikpat entuziastiskiem, jo pat ja Kadafī režīms vairs nav pie vārs, eh, konflikts tomēr nav pilnībā izbeigts. Un nākotnē vēl nav pilnībā skaidra, tāpēc arī Eiropas Savienībā ir jāuzņemas ļoti svarīga loma šajā delikātajā fāzē kopā ar citiem starptautiskiem spēlētājiem. Mums ir jāpiedāvā palīdzība, kas būtu vairāk nekā humānā palīdzība, kas jau e, ir apsolīta. Mums galvenokārt jādomā par pilsoniskās kustības atbalstīšanu, institūciju izveidošanu un drošības sektoru. Šie centieni ir svarīgāki par visu, tiem ir jābalstās uz um, skaidru principu, proti, ka lībiešiem pašiem ir jāīsteno šī pāreja un nevienam pat ar vislabākajiem nodomiem nevajadzētu īstenot to lībiešu tautas vārdā. Paldies! Grazie, la parola lom. Paldies! Eh, Kopas kundze, viena minūte. Paldies. Šī cīņa Lībijā pierāda to, ka ir uzvarējusi pareizā puse. Šodien, protams, lielais jautājums par valsts atjaunošanu un valsts izveidi uz demokrātijas un vienlīdzības pamatiem. Bet tas ir ārkārtīgi sarežģīts stāvoklis. Tūkstošiem cilvēku dzīves kvalitāte ir drausmīga, viņam nav pat dzerama ūdens un nav arī pārtiks. Un uh, šīs problēmas uh, ir vēl jo asākas daudziem bēgļiem. Un tāpēc Eiropas Savienības pienākums ir arī palīdzēt šiem cilvēkiem. Humanāra palīdzība tas ir pats pirmais. Un pirmkārt ir jānodrošina arī pēc tūlīt pēc humanās palīdzības jānodrošina tiesiskumu var un jāpanāk arī e, dažādu veidu konfliktu norisinājums, izlīgums. Mēs līdz šim nesam nesko spīduši e, rīkojušies Lībijā. E, Mēs nesam spējuši būt vienoti, mēs ļāvām NATO izdarīt nozīmīgākos darbus. Šobrīd mēs, protams, mēs varam runāt par jauno Lībiju, kas ir izveidota, un esam pārliecināti, ka tā izveidos arī vairāk arī um, cilvēktiesību ievērošanu. Un minūte 30. Paldies, eh, Fisas kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Lībijas eh, pozīcija un starptautiskās sabiedrības palīdzība ļāva gāzt Kadafī diktatūru. Tagad atliek tikai notvert pulkvedi un nodot tiesai par uh, kara noziegumiem, cilvēku tiesību pārkāpumiem un iespējams pat noziegumiem pret cilvēci. Bet neraugoties uz visu, es domāju, ka šodien ir svarīgi koncentrēties uz šīs valsts atjaunošanu. Mums jāraugās, lai Lībija pārveidotos par tiesisku un demokrātisku valsti. Eh, nepieciešams atjaunot infrastruktūru, uh, attiecībā uz naftu un elektrību jānodrošina kārtība, jācenšas atrast visus ieročus, kas ir izplatīti visā teritorijā. Tas ir ļoti būtiski valsts drošībai. Tāpat mēs nevaram noklusēt arī, cik svarīgi ir izvairīties no ārkārtīgi smagām sekām eh, attiecībā uz Kadafi lojālajiem algotņiem un nepieciešams palīdzēt institūcijām, lai tās eh, palīdzētu pārvietotajiem lībiešiem atgriezties mājās. Es domāju, ka ANO misija uz vietas būtu ļoti būtisks elements, lai mēs sasniegtu manis minētos mēģus. Paldies! Paldies, Busatila kungs, jūsu rīcībā ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kas notika Lībijā, bija sapņu piepildīšanās, un es vēlētos apsveikt eh, Lībijas tautu par to, ko tā ir sasniegusi, proti savu brīvību. Es vēlētos paust arī solidaritātu un atbalstu tām ģimenēm, kuras eh, cieta šajā revolūcijā. Es priecājos un esmu lepns par šo parlamentu, kas bija viens no pirmajiem, eh, kas vēlējās panākt eh, lidojuma aizliegumu zonu un kas atbalstīja Nacionālo pārejas padomu. Tagad mums ir jāpalīdz Lībijas tautai, lai tā varētu virzīties uz tādu valsti, kas būtu balstīta uz brīvību, demokrātiju, tiesiskumu Mums tagad viņiem ir jāpalīdz atgriezties normālā dzīvē, lai cilvēkiem būtu piekļuvi pamatvajadzībām, veselības aprūpēji, elektrībai, ūdenim, tātad tādai dzīvē, kas būtu cilvēku cienīga. Mums ir jāpalīdz Lībijai veidot demokrātiskas institūcijas, respektējot likumu un un arī ievērojot izpildu varas un izp, izpildvars un likumdevēja vars, eh, pilnvars. Mums ir jānodrošina demokrātiski gaisotni šajā valstī. Mums ir jāpalīdz šai tautai izveidot demokrātisku valsti. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Svensānkungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu nodomi ir bijuši pareizi un mums ir daudz cerību. Es ceru, ka viss tas, kas parādīsies rezolūcijā, tik tiešām tiks konkretizēts uz vietas Lībijā. Priekšsēdētāji, varbūt būtu pareizi pateikt, ka ASV nav bijusi pirmā loma šajā gadījumā. Tieši Eiropas Savienība ir visaktīvāk darbojusies sniedzot savu atbalstu. Mēs, protams, varam pateikt arī to, ka Eiropas Savienība nav bijusi vienota savās rindās pašos sākumos, bet šobrīd mēs varētu būt vienoti, palīdzot uh, Lībijai īstenot demokrātiju. Stabilitāti nav iespējams panākt bez demokrātijas. Tāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai Lībijas atjaunošanas procesā mēs uzsvērtu to, cik svarīga ir demokrātija, kas ir pamatu pamats valstī. Mums ir jābūt viensprāts tajā, ka Kadafi ir jā, jāsauc uh, tiesas priekšā ka mums ir jābūt skaidrām attiecībām ar Lībiju un ka mēs nevaram balstīties uz principiem, kas ir saistīti ar naftas piegādi, bet mums ir jādomā drīzāk par uh, demokrātiju. Ir kolēģis, kas runāja par to, ka ir nepieciešama brīvība bez bailēm. Uh, Un tieši to mēs novēlam lībiešu tautai. Paldies! Paldies! Tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Un vispirms vārds Andrikienas kundzē uz vienu minūti. che però non è in aula, quindi... Andrikēns kundze nav zālē, tādā gadījumā vārds Kēlī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Ir ļoti apsveicami tas, ka um, iznākums ir uh, pozitīvs, ka mēs šobrīd dzirdām pozitīvas ziņas, proti, ka Dafī ir atstājis valsti. Mē, un mums ir jāsniedz uh, atbalsts gan Lībijai, gan NATO, un mums šis atbalsts ir jāturpina. Es vēlētos pateikties Davidam Kameronam un Sarkozī kungam par viņu darbību šajā atbalstā. Tagad ir nepieciešams nodrošināt uh, nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai Libija varētu veidot savu nākotni un nodrošināt to, ka cilvēki dzīvo labklājībā. Ashtons kundzei ir svarīga loma, lai nodrošinātu stabilitāti valstī, un tāpat arī, lai garantētu to, ka demokrāts, tiks izveidota demokrātiska valdība Lībijā. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Nedēļačevs kundzei. Priekšsēdētāji! Lībiešiem ir nepieciešama jauna Lībija, bet, lai izveidot šādu jaunu Lībiju, mums vispirms ir jātiek galā ar Kadafī, jo tikmēr, kamēr eh, šis asinskārais uh, diktators joprojām ir brīvībā, draudu pastāv. Pēc šī pirmā etapa mums būs jāveido demokrātija, jo pateicoties NATO uh, operācijai mums izdevās izvairīties no pilsoņu kara un bez nacionālās samierinošanās eh, mums neizdosies veidot nākotnes valsti. Ir nepieciešama arī demokrātiskie pamati. Mums no savas puses ir jāatbalsta šī pārēja pēc iespējas labāk. Mums ir jādomā arī eh, par ilgtermiņu, domājot par finansiālās palīdzības sliekšanu un par demokrātisko ekspertīzi, ko mēs varam sniegt šai valstī. Paldies! Paldies! Un Vārds nākamajai runātājai. Dažni kolegovjā. Lībija sa momentāli ne... Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Lībija šobrīd piedzīvo tiešām pagriezienu punktu. Tikai pirms tiem nedēļām bija arvien iesaldēti Lībijas kapitāla konti. Šobrīd, eh, šobrīd valsts eh, pāriet uz demokrātiju. Tas viss notiek labi, bet mēs ļoti labi arī paši zinām, ka režīma pārmaiņas ļoti sarežģīts. Un mēs arī, arī varam skatīties uz Irākas pieredzi. Un šis karš ir devis ļoti mazus labojumus pašā valsts situācijā. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi situāciju novērot un darīt visu, lai novērstu asins izliešanu. Es pilnībā piekrītu Aštons kundzei, ka tā ir pienācis īstais laiks, tad kā nodot varu tautas rokās. Tas bija ļoti nopietns pārbaudījums ne tikai Lībijas iedzīvotājiem, bet visai starptautiskajai sabiedrībai kopumā. Paldies! Grazie, la parola lo... Paldies, un tagad vārds Pasku kungam. After taking Tripoli, the situation in... Pēc tam, kad tika pārņemta Tripoli, uh, Situācija Ziemeļāfrikā izveidojas pilnīgi jaunā situācija, jāizveido jaunas valsts iestādes, un tā, ka šobrīd nav īsti, kas to varētu uzņemties, nu, tā kā mm, Irākā bija līdzīga pieredze, tad mums ir jāatzīst, ka tā ir tikai tā tagad, tagad var šaušanās pie varas, un visi, kas ir tagad kaut kādā iesaistīti, piesavinās sev uzvaru. Bet lojalisti un kādēļ vien ir lielā kopiena ar viens cenš sarežģīt visu šo procesu, turklāt valsts administrācija pilnībā ir jānošķir no valsts izveidas valsts izveidi nedrīkst iejaukties ar administrēšanu, jo tas savādāk nozīmēs daudz neapmierinātību, kas tikai sarežģīs valsts izveidi. Bet ir vēl ārējais aspekts par to, kā mēs varam sniegt viņiem palīdzību un vienlaikus tomēr nepiedalīties, ja neiesaistītos tādā ziņā, kā to pieprasa arī uzvarētāji, un kādā ziņā mēs varam nodrošināt šādu savstarpēju daudzpusēju pieeju un reizē sniegt palīdzību. Tāpēc mēs esam jauna fāze. NATO uzbrukumi ir kļuvuši ārkārtīgi tāds eh, sensitīvi, un tāpēc gandrīz būtu jāpārtrauc, lai mēs nodrošinātu, ka pāru pārņem vietējie. Grācie, la... Paldies, vārds Nikolasam Mavro. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos uh, norādīt, ka valsts rekonstrukcija Lībijā, kā jau citi runātāji norādīja arī, Eiropas Savienībai jāatbalsta šis process. Mums jāsadarbojas un jāsniedz atbalsts arām valstīm kopumā, lai viņas varētu izveidot savas jaunās valstis. Nav runa par to, vai mēs to nedarām, tad skaidrs, ka to darīs citas valstis. Piemēram, Turcija jau savu lomu mēlas spēlēt tuvojos austrumos. Un Turcijas loma Lībijas attīstībā un atjaunošanā ir skaidri redzam, ka viņi vēlas to uzņemties. Tāpēc mums Eiropas Savienības tādā jārīkojas. Vēl jāatgādina Turcijai, ja jau viņi tiešām grib iesaistīties Eiropas Savienībā kādu dienu, tad viņai pirmkārt jāpalīdz tām valstīm, Uh, karš jub, ir, uh, Libijai un nevis vienkārši kaut kas jāpiegādā Libijai. Paldies! Paldies! Tagad Sargentīnī lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ārābu pavasaris turpina ietekmēt mūsu ārpolitiku, un šeit ir mūsu atbildība dot atbildi uz aizaicinājumiem. Šodien ir lieliskas cerības uh, uz demokrātiju Tunisijā, Ēģiptē vai Lībijā varam pārvērst konkrētos projektos, un pirmās prioritātes jau ir identificētas humānā palīdzība, sadarbība, atbalsts institūcijām un jāpalīdz to visu īstenot. Eiropa var atbilst var balstīties uz diviem instrumentiem, kas ir tās rīcībā um, - attīstības atbalstam - kaimiņu attiecību politika un uh, mid, vidusjūras reģiona uh, valstu programma. Uh, ir pārrobežu sadarbība Eiropas um, partnerattiecību un kaimiņu attiecību instrumentiem kas var palīdzēt īstenot konkrētus projektus, sociālo kohēziju, vides jautājumus. Un it īpaši veicināt vietējo varas struktūru attīstību, kas kopā sadarbojoties varēs dot pragmatisku atbildi iedzīvotāju vajadzībām un redzēt konkrēti, kādu palīdzību sniedz Eiropas Savienība. Paldies!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 Paldies! Pagājušajā gadā ap šo laiku Eiropas parlaments centās uh, skai, noskaidrot 160 miljonus eiro, ka, ko, um, kas tika piešķirta Lībijā attiecībā uz uh, migrantiem, lai aizsargātu Lībijas dienvidu robežas, lai nepieļautu imigrantu ierašanos Lībijā un pēc tam Eiropā. Uh, tika konstatēts, ka bieži vien runa ir par bēgļiem, kas nāk no valstīm, kurās ir diktatūras subsahāras reģionā. Un mēs redzam, kas notika Tunisijā, Eģiptē, visas personas, kas pameta Lībiju un atrodas šajās valstīs, kas nāk no Su, uh, Somālijas, Eritrejas un citām valstīm. Un es gribētu lūgt komisijai un it īpaši padomēji garantēt to, ka šīs eh, personas var ierasties Eiropā. Tālāk jautājums par, eh, kā tur ir ar šiem 160 miljoniem, kas tika piešķirti Lībijai, eh, un acīm redzot, nav tikuši izmantot. Paldies. Ferēras kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Slaktiņi, ko uh, sarīkoja NATO, uh, ir radījuši lielas bažas, pieci mēneši bombardēšanas, civilpersonu nāve, iznīcināts aprīkojums valstis, kas, pilsētas, kas šajā valstī sagrautas. Lūk, tāda ir realitāte. Un to izraisīja tie, kas izlaupa valsti un grib izmantot arī tās atjaunošanu saviem mēķiem tiks atjaunotā valsts uz iedzīvotāju rēķina. Tas iedzīvotājiem tikai kaitēs. Lībijas iedzīvotāji ir upuri acīm redzamai starptautisko tiesību pārkāpšanai. ANO harta un drošības padomes rezolūcija, eh, kas eh, runā šķietami par civiliem iedzīvotājiem, bet uz tiem NATO met savas bumbas. Tāpat kā citos gadījumos, imperialistiskie kāri ir izraisīti no Eiropas un ASV. Tautām jāņem savās rokās savs liktenis. Paldies! Paldies! Es lūdzu ievērot atvēlēto laiku, un tagad paskatās kungs lūdzu. Paldies! Libija pēc šo algotņu kara nonākusi situācijā, kas nozīmē, ka īstenībā viņai vairs nevajag papildus ieročus, un viņai vienkārši jākonsolidēt sava situācija uz vietas. Pirms kara Libija bija bagāta valsts, tagad tomēr tā būs atkarīga no mūsu palīdzības. Tās iedzīvotāji būs atkarīgi no pamatpārtiks piegādēm un arī turklāt arī degvielas piegādēm. Viņiem vajadzēs remontēt savus ēkas, kas ir um, sagrauts vai sabojāts un uh, karo laikā, jāatjauno vies, uh, slimnīcas un vispār publiskās iestādes. Šī asins izliešana nozīmē, ka ir jāuzsāk jauns tātad jaunošanas posms. Mums jāsniedz palīdzīga roka, un līdzekļus materiālai palīdzībai jāsniedz arī e, uh, pamat vajadzību apmierināšana domāt arī par demokrātisko iestāžu izveidi, kurām tālāk būs jāuzņemas atbildība, nodrošinot taisnīgu un godīgu pārvaldi. Mums jāsaprot, ka mūsu sniegtā palīdzība Lībijai būs ilgtermiņa uzdevums. Mēs nevaram atstāt šīs valsts nākotni dažu personu ziņā, kas te nevēl labu. Obermajer. <coughs> Obermajer kungs. Libiju mums jāveido kā tiesisko valsti, un ja tā ir balstīta uz šariet likumiem, tas, protams, būs mazāk veiksmīgs rezultāts. Un tā kā justīcijas, jeb tieslietu ministrs um, šādu paziņojumu nu pat nācis klājā, tas mums dara bažīgus. Mēs redzam, ka, protams, mēs lielu cieņu uh, izsakāmies par Lībijas nemierniekiem un uh, viņu ģimenēm, bet mēs redzam, ka tagad ir pat nereti daži mēģinājuši sasināties Kadafī, lai nodrošinātu piekļuvi melnajām zeltām. Piemēram, Berlusconi, Sarkozī, Blērs visu laiku te ap, uh, kaut kādā veidā mm, glaimoja Kadafī. Nu, lūk, mēs tā redzam, ka tagad. Uh, vienmēr mēs esam teikuši, ka tās ir Eiropas tehnoloģija, eksports un tā tālāk, bet mums ar to nevajadzētu sasmērēt rokas. Uh, Tagad, ja mēs skatāmies sabiedrības attīstību un sabiedrības tiesiskas valsts struktūru izveidi, tad ir jāpanāk, ka tiek ievērot cilvēktiesības un uh, Eiropa kļūst par labu partneri. Un tādam tā ir jābūt. Paldies! Paldies. Mums jau nebūtu, protams, uh, dažādi veidi tā kā tādām simpātiski, lai jau nāsim patiesi Kadafi, lai tomēr atzītu, cik ārkārtīgi dīvaini ir rikušies eiropieši. Uh, Mēs redzam, ka Dafī, protams, eh, zelta un aizlieguma politika ir visu laiku bijusi nodrošināt savus eh, labklājību un neizmantot dolārus, bet vienlaikus mēs redzam, ka arī Alans Dankans, bijušais labklājības ministrs apvienotā karalistē, tomēr reiz panāca, ka lai pārējais perioda padome uh, Uh, uh, tagad paņemt labvēlīgu lēmumu kādreiz viņu pārstāvētāju uzņēmumu un naftas pārstrādēju. Mēs redzam, ka Vītola vai Vaicola, kas arī lielākais no dažādu veidu uh, jēlna produktu tirgotājiem, tagad arī iesaistās Libijas naftas darījumos. Mēs redzam, ka arī pārējais padome ir gatava atzīst Izraēlu. Tas ir solis, ko daudz arā valstis nav gatavas darīt. Mēs nezinām, kāds īstenībā būs, bet es baidos, ka Tas varētu būt arī vēl papildus motīvs karam. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον Επίτροπο Φούλε εκ μέρους της Επιτροπής. Paldies, tagad vārds eh, komisāram Frīls kungam. Madam President, uh, uh, thank you very much. Priekšsēdētāji, liels paldies. Man ir divkāršs prieks, prieks šodien vispirms jau piedalīties šajās debatēs kā komisijas vicepriekšsēdētājs pārstāvim un eh, tāpat arī piedalīties uh, debatēs, kurās piedalās Domgelevičs kungs un runāt par mūsu pieeju, kāds, kāda ir bijusi ārējiem, ārējās rīcības dienestam un komisijai. Otrakārt, es domāju, ka ļoti svarīgi paraudzīties uz šīm debatēm, ņemot vērā to, kādas diskusijas ir notikušas iepriekš, proti marta debatēs. Un mums ir jānodrošina tas, lai ar šīm debatēm mūsu reakcija uz krīzi Lībijā un citviet būtu saskaņā ar tiem principiem, par kuriem mēs vienojāmies. Es augstu novērtēju eh, spēcīgo signālu, kas izskan šajās debatēs. Eiropas Savienībai ir milzīga interesētība nodrošināt tādas valsts izveidošanu Lībijā, kas būtu demokrātiski, kas būtu pilnībā integrēta pasaules arēnā un arī vidusjūras reģionā. Es vēlētos teikt trīs punktus par mūsu palīdzību. Mēs bijām uzsākuši eh, sadarbību ar Nacionālo pārējais padomu un pilsonisko sabiedrību. Mūsu atbalsts eh, nozīmē tehnisko palīdzību izveidot eh, institūcijas, administrāciju, sniedzot atbalstu cilvēktiesību nodrošināšanai, veidojot arī kapacitāti pilsoniskajai sabiedrībai ceļot skolas, sniedzot atbalstu veselības aprūpas jomai un risinot jautājumus, kas sa saistīti ar imigrāciju. Situācija Lībijā ir ievērojami mainījusies kopš uh, augusta beigās uh, opozīcijas pārstāvjiem izdevās ieņemt galvaspilsētu. 2011 gadā notika tātad Parīzē konference, kurā piedalījās Nacionālās pārējais padomas pārstāvja un starptautiskās kopienas pārstāvja un tika runāts par Lībijas atjaunošanu. Nākamajā dienā, tātad 2. septembrī, notika tehniskā sanāksme, kurā piedalījās Nacionālās pārējais padomas tehniskā komanda. Tajā uh, tika runāts par galveniem principiem, par to, ka ir nepieciešams izvērtēt notikušo e, krīzi un aplaist to, kas būtu jādara turpmāk. Barozo kungs arī e, piedalījās e, šajos pasākumos un arī citi dalībnieki pēc šīs sanāksmes pieņem attiecīgu dokumentu par Lībiju pēc konflikta posmā un par Eiropas efektīvu atbalstu stabilizācijai un Lībijas atjaunošanai pēc konflikta. Un esmu pārliecināts, ka parlamenta deputāti ir saņēmuši šo dokumentu. Stingrs signāls nāca no Nacionālās pārējas padomu šajā minētajā 1. septembra sanāksmē. Um, cieša sadarbība no donorvalstu puses NATO pārziņā, ANO pārziņā, pragmatiska, operacionāla un selektīva pieeja, izvērēju, izvērtējot vajadzības, kāds ir Lībijai, protams, balstoties uz tās prioritātiem. 2. septembrī Eiropas Savienībai tika piešķirta vadība um, dažās noteiktās jomās, u, ūdens pārvalde un citas jomas. Šī, š, to izvēlējās jaunā uh, Lībijas Nacionāla pārējais padome un ārējās rīcības dienests ir nosūtījis attiecīgu misiju uz Tripoli. Eiropas komisija ir gatava vajadzības gadījumā pēc Nacionālās padomas eh, pieprasījuma mobilizēt papildus atbalstu. Mēs domājam par vidēji termiņa eh, palīdzību laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam. Tie ir 60 miljoni eiro, kas tiktu piešķirti Lībijas eh, Nacionālajai pārējais padomēji. Mēs ceram pavisam drīz piešķirt šos līdzekļus. Um, šo debašu laikā es ņēmu vērā vairākus uh, ļoti konstruktīvus priekšlikumus, tā piemēram, Brātners kundze par šo samierināšanās procesu, par to, ka ir nepieciešams nodrošināt vainīgo saukšanu pie atbildības. Uh, privāta sektora lomu, rīcības kodeksa īstenošanu. Tāpat dzirdēju no Mauro kunga viņa teikto par kopīgas komandas izveidošanu. Par to arī noteikti būtu jādomā, un tāpat arī Dekaizers kundzes teiktais par imigrācijas jautājumiem, par to, ka jāpraugās uz imigrāciju no citas skatu punkta. Domāšu par šiem jautājumiem pavisam nopietni kopā ar ārējā rīcības dienesta pārstāvjiem, balstoties, protams, uz tiem principiem, kurus jau pieminēju iepriekš. Un visbeidzot, trešais punkts. Lībijas rīcībā ir plašs resursi, un iesaldēto līdzekļu atbrīvošana varētu būt nepieciešamais atbalsts valsts atjaunošanā. Tāpat ir nepieciešams palīdzēt pārvaldīt naftas un gāzes eh, ieguvi. Komisija uzskata, ka būs ļoti nozīmīgi izveidot pamatus ilgtermiņa attiecībām ar jauno Lībiju. Mums ir jābūt gataviem noslēgt vienošanos ar Lībiju, balstoties uz eh, tiem līguma paraugiem, kas jau ir spēkā ar kaimiņu valstīm, vidusjūras piekrastē. Tas būtu spēcīgs signāls tam, ka Eiropas Savienība ir gatava nodibināt spēcīgu partnerību ar Lībiju, kas būtu balstīta uz savstarpējo uh, cieņu. Paldies! Paldies jums, Pils kungs! Un tagad mēs uzklausīsim augstās pārstāvis vārdā Dobļavičeva kungu, lūdzu. priekšsādātāji, godātais komisārs Fīle, godātie deputāti, tās deputāts. Pirmkārt vēlos norādīt, kā uzskatu, ka šīs debats šodien pierāda, ka Eiropas stratēģija, mūsu stratēģija un starptautiskās sabiedrības stratēģija pēdējo mēnešu laikā Lībijā ir devusi pozitīvus rezultātus. Lībija ir bijis arī nozīmīgs pārbaudījums Eiropas Savienībai tās drošības un ārpolitikā kopš stājas spēkā Lisabonas līgums. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība tā ļoti labi pārbaudījumu izturējusi. Tas arī parāda, ka Libija nav nekāda tāla valsts, kurās tā cilvēki kaujas, cīnās, bet ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums arī sabiedriskajai domai Eiropas Savienībā. Eiropieši ļoti uzmanīgi seko notikumiem un ir ieinteresēti notikumu attīstībā. Un tas mums uzliek vēl papildus atbildību Eiropas Savienībā. Šis uzdevums būs ļoti nopietni jāņem un arī jāsniedz atbalsts. viņam šajā pārējais posmā. Es domāju, ka arī debats šodien pierādīja, ka visi centieni palīdzēt Lībijai nozīmē, ka mēs varam apvienot gan uzņēmē darbību, gan arī nevalstiskās organizācijas, valstiskās organizācijas, starptautiskās organizācijas darbību, ko arī augstā pārstāvi atbalsta un arī darbības dienests arī atbalsta savus centienus visās aktivitātēs, dimensijās. Vairāk deputāti izvirzīja jautājumu par to, kā tiek pārkāptas cilvēktiesības un par to, kāds varētu būt arī turpmāk. Jūs arī jau esat iepazinušies ar augstās pārstāvis paziņojumu šajā jautājumā. Ir ļoti skaidrs, ka tas būs ļoti nopietns jautājums, ko arī mēs iekļausim Eiropas vērtējumā par situāciju un tas arī uzliek papildus atbildību pārējais periodu padomī, lai viņi nodrošinātu kontroli par šādu situāciju, pierādot, ka tiek ievērot starptautiskie standarti. Vienlaikus mēs runājam arī par tādu pieeju, kas ir saistoša arī otrai pusē. Jebkurā ja gadījumā cilvēktiesība jautājums būs viens no centrālajiem Eiropas politikas uh, Lībijas jautājumā. Un tāpēc paldies jums par šo debati. Un es ar nepacietību gaidu Eiropas parlamenta pieņemto rezolūciju rītdien. Paldies jums, godātais uh, ministra kungs. Līdz ar to pabeidzām um, debats par um, Lībiju. Esam saņēmuši sešus rezolūcijas priekšlikumus un balsošana būs rītdien pulksten 12. Tā pienāca